Thank you. Paldies, paldies, ka esat ieņēmuši savas vietas. Un sākam balsošanu. Tāpēc eh, lūdzu tie, kuri vēl nav ieņēmuši savas vietas, dariet to. Mums ir pietiekami garš balsošanas saraksts.